All ah, right. Please, colleagues, take your... Dārgie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, mēs sāksim balsošanu. First vote is a roll call. First vote is a roll call. A... Tad uh, balsosim, personālais balsojums, tad lūdzu ievietojiet kartes tam par te paredzētajās vietās.